tādas ir mūs informējušas, ka uh, Hanu Tukals kungs būs eh, Olī Rena vietā, un šī izmaiņa ir spēkā 27. aprīlu. Es gribētu sveikt šo jauno kolēģi Takuls kungu, un saskaņā ar 3. Um, pantu otro punktu. Un, protams, pēc tam, ka viņš iesniegs visus vajadzīgos dokumentus, tad eh, Hanu Takulskungs kļūs par parlamenta pilntiesīgu deputātu. Varēs piedalīties arī attiecīgās komitejās, citās eh, struktūrās, un, protams, viņš parakstīs arī eh, deklarāciju par to, ka viņam nav interešu konflikts. Mēs sveicam!